Okej. Okay. Jeszcze raz proszę wszystkich. Labi, vēlreiz aicinu visus tos, kuri nevēlas skaidrot balsojumus, atstāt plenāru sēžu zāli un sarunas organizēt ārpus zāles. Tagad mēs varam ķerties klāt balsojumu skaidrošanai. Vispirms Gabriela Mato ziņojums par daudzgadu plānu zilās tunzīves krājuma atjaunošanai. Dodu vārdu izaskunai Bilbao Barandikai. Paldies. Šodien. Por aplastante mayoría que el reparto de cuotas para pescar atún rojo. Eiropas Savienība ar lielu vairākumu ir pār, eh, pārliecinājusi, ka Mums, mums ir vairāki eh, zvejošanas veidi, atvesļošanas un eh, krājuma atjaunošanas plāns viennozīmīgi darbojas, ir nepieciešams tagad eh, palielināt kvotas, un kvotām ir jākoncentrējas uz ilgspējīgu floti. Šobrīd eh, pati amatnieku flote ir saņēmusi ļoti nelielas kvotas, kuru lielāka flota spētu iztērēt 24 stundu laikā. Manajam priekšlikumam bija plašs atbalsts, tas nozīmē, ka mums ir jābeidz um, eh, līdzinējā sistēma un jānodrošina ilgspējīga zvejošana. Es paldies jums, bet manuprāt, es pilnīgi skaidri sacīju, ka es dodu vārdu izaskunai Bilbao Barandikai, nevis jums. Mums ir zinām secība, šajā gadījumā dāmām priekšroka. Tagad, kā sākotnēji plānots, dodu vārdu izaskunai Bilbao Barandikas kundzei. Gracias, presidente. Quiero apoyar este reglamento que... Paldies, priekšsēdētājs, vēlos. Mm -hmm Vēlējos atbalstīt šo regulējumu, kas īsteno ikat e, ieteikumus Eiropas Savienības likumdošanā un e, tā piešķir mūsu sistēmai savietojamību ar zinātniskām rekomendācijām. Īpaši tas ir svarīgi vidus jūras ekosistēmai, kas ir viena no trauslākajām uz planētas, lai e, nu, nodrošinātu, ka atjaunojas amatnieku zvejniecības tradīcijas, un mums ir nepieciešams eh, vairāk atbalstīt šādus eh, zvejas veidus, kas atstāja ļoti nelielu ietekmu uz jūras ekosistēmām, var izmantot visdažādākos zvejas rīkus un nodrošināt labāku nodarbinātību reģionos. Tāpat ir svarīgi nodalīt floš, eh, flots veidus Eh, lielās industriālās, no mazām amatnieku. Parlaments ir atzinis reģionālās eh, konsultatīvās eh, komitejas lēmumus un rekomendācijas, un to nevar vienkārši pārvērst deleģētos aktos. Paldies! Paldies! Paloma Lopes Bermejo. Sí, gracias, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos izmantot šo iespēju, lai skaidrotu, kādēļ es atturējos šajā balsojumā. Tas ir tādēļ, ka ziņojuma lai, eh, pārsūtīšanas laikā no parlamentu uz padomu mēs zaudējām atsevišķu klotas eh, Almadrabas zilās tunzīvas zvejai Tās ir jāaizstāv. Tad tam ir saistība ar reģionu un koncentrējas uz ilgspējīgu vides, vidē draudzīgu nozveju, bet kvots nebija godīgi sadalīts. Es zinu, ka mums ir nepieciešams aizstāvēt nākotnes debatēs šīs kvotas. Uh, Mēs neatteiksimies e, no e, savas pieejas, vajadzētu sākt izmēģinājumu e, projekta, ir jānosaka atsevišķas kvotas un atsevišķi marķējums šādiem produktiem. Tādā, nu, nu, Jā, tagad es nedošu vārdu Gabrielam Mato, kurš jau ir izteicies. Līdz ar to Džufrīdas kundzei nākamai dodu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju par šo ziņojumu, jo tas ir labi, ka AIKAT plāns ir ticis atzīts un tagad vidus jūrā būs e, pietiekami zilājumi. Tomēr zvejnieki ir, ir centušies ievērot uzliktos ierobežojumus, un tagad mums vajadzētu redzēt, kā viņi atgriežas pie zvejas bet, diemžēl, līmetu paaugstināšanu zilās eh, tunzīves krājumiem eh, nekādā veidā nepalīdz eh, maza apjoma nozvejai. Mums vajadzētu domāt arī par ekonomisko situāciju zvejniekiem, viņu ģimenēm kopējai zivsaimniecības politikai būtu jāvirzas uz pareizajā virzienā un jāatbalsta tradicionālie nozvejas veidi, īpaši maza apjoma. Eh, cilvēki, kas eh, vairākās paudzēs gadsimtiem ir eh, spējuši izdzīvot no tā, ko nozvejo, bet tagad viņiem tāda iespēja tiek liekta. Paldies! Ejam tālāk balsojums, balsojums skaidrojums Žanmarī Kavadā ziņojumam, jurisdikcija, piemērojumie tiesību akti, nolēmumu atzīšana un izpilde laulāto mantisko attiecību lietās. Dod vārdu Mikelē Džufrīda. Grazie. Ho votato a favore di questa relazione per... Paldies, es atbalstīšu ziņojumu, jo, kā mēs zinām, dzīves realitāte virzās priekš daudz straujāk nekā eh, likumdošana, Schengena, Erasmus, starpvalstu mobilitāte. Tas viss ir uh, radījis aizvien vairāk tā saucamo Eiropas vai starptautisko pāru, uh, kur viņi dzīvo dažādās dalību valstīs un uh, slēdz laulību citā dalību valstī un saņem mantojumu vēl citā uh, un uh, ir nepieciešams uh, mazināt šķēršļus, bet tam ir nepieciešami jauni noteikumi. Ir nepieciešams arī veicināt dialogu starp dalību valstīm, skaidri sadalīt kompetences attiecībā uz laulāto mantisko režīmu, lai būtu skaidrs, kura uh, eh, ir piekrītošā tiesa. Tā, principā, ir laikam vienīgā situācija, uh, E, Eiropas e, parlamentā, kad viens un tas pats deputāts var izteikties e, divas reizes pēc kārtas. Tālāk. Kavadā kunga ziņojums par reģistrētām partnerattiecībām. Pospešu kungs, jūs nebijāt iepriekš. Tagad jūs esat šeit. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Ir labi, ka abas regulas ir tikušas apstiprinātas pēc, tas seko pēc piecu gadu ilgām debatēm. Gala rezultāts nav tik ambiciozs. Te šeit tiek regulēts tikai zināms domstarpības attiecībā uz procesuālajiem aspektiem. Nav, to nav pieņemši arī visi dalību valsts, bet tikai 18 tas ir kā brīdinājums nākotnēji ja mēs neregulēsim šādus aspektus, tad, um, diemžēl, procesuālais regulējums un piemērojamā likumdošana ir lietas, par kurām mums nāksies vienoties. Tikai 18 dalību valsts to ir pieņēmuši šobrīd. Šobrīd tas ir attiecināms tikai uz daļu no Eiropas Savienības, un tas ir ļoti žēl. Jā, paldies Pospešilkungam. Tālāk. Rezolūcija par masu slepkavībām Kongo austrumu daļā. Mikeleģu Frīda. Jā, paldies. Es balsoju par šo ziņojumu, jo ir pareizi, ka Briselei ir jāseko ka solījumiem nolikt ieroči, seko arī reāli darbi. Tūkstošiem cilvēku tiek e, padzīti no mājām, daudz tiek nogalināti, tā skaitā sievietes un bērni. Kongo austrumu daļā ir bijusi liela vardarbība, valsts e, armija ir pasīva, bruņots bandas ir e, piespieduši 44 tūkstoši cilvēku pamest savu mājas. ANO spēki arī atrodas misijā valstī, bet nav spējuši apturēt šīs šausminošās eh, lietas. Ir milzīgs civiliedzīvotāju eh, bojā gājušo skaits, un tāpēc Eiropas Savienībai būtu jārīkojas aktīvāk un izlēmīgāk. Ir nepieciešams nodrošināt mieru Āfrikā, pirms var runāt par migrācijas eh, paktu. Paldies! Cecilija Kiengi. Grācie, prezidente. Nesuna... Lies paldies priekšsēdētāji. Tie, kas pastrādā šīs zvērības un noziegumus, būtu jāsauc pie tiesas. Nedrīkst būt nekādas iecietības, un Eiropas parlaments ir bijis ļoti drosmīgs cenšoties atmaskot visus šos slaktiņus, kas norisinājušās auguma, au, Kongo austrumu daļā. Sla, slepkavības un vardarbība ir turpinājusies bez apstājas. un ir vajadzīga daudz spēcīgāka balss un reālāka darbība, lai to apturētu. Jo citādi jāsaka, tur varētu norisināties pat genocīds. Tā rezultātā visu lielo ezeru reģions varētu tikt destabilizēts. E, tur nestabilitāte turpinās jau gadiem ilgi. Un nenovēršam tie, kas tur dzīvo, viņiem nākas sastapties ar visu šo vardarbību un zvērībām. Eiropas parlaments ir ar bojāgājušo tuviniekiem savā sirdī. Paldies Kjēngas kundzei! Tālāk pāriem pie balsu skaidrojuma par ziņojumu, ko sagatavojas Krasnodebskī kungs. Turpmāks pasākums saistībā ar strateģisko sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā. Pirmo savu balsu skaidros Mikela Džufrīda lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Es nobalsoju par šo ziņojumu, jo pilnībā uzskri, uz piekrītu tai nostāja, ka ziņojumā pausta attiecībā uz izglītības nozīmi krīzes pārvarēšanā, tur var palīdzēt kultūra, tā varam vēsties pret uh, radikalizāciju, pret populismu. Un to varam uh, panākt, spēcinot kultūru, spēcinot skolu sistēmas, universitātes, kultūras centrus. Ne tikai skolas un skolotāji jāiesaist šajā procesā. Izglītība šodien var būt arī neformāla. Ir jāveido arī zināmas prasmes. E, tāpēc tiek veidota prasmju pase Eiropā, kas, tur, kas ņemtu vērā arī brīvprātīgo darbu un tam līdzīgi. Ir bijuši dažādi pētījumi par to, kā, kā šādas prasmes var tikt e, savāktas dažādos dzīves gājumos un pēc tam izmantotas darbā. Eiropas Savienībai jādara viss, lai atbilst, atbalstītu izglītību un apmācību kultūras jomā, lai jauniešiem būtu plašāks iespējas plaukt un zelt, kā Eiropas pilsoņiem, kā profesionāļiem, kas pēc tam ir konkurētspējīgi uz vienādiem spēles noteikumiem. Paldies! Nākamā savu balsi skaidros Atvainojos, pārējiem pie atjaunīgās enerģijas progresa ziņojuma balsu skaidrojumiem, un pirmā atkal runās Džefrīdas kundz lūdzu. Paldies, nobalsoju par šo rezolūciju. Ja esmu pārliecināta, ka atjaunīgā enerģija ir Eiropas nākotne. Ne tikai vides aizsardzības mm, ieguvuma dēļ, bet arī tāpēc, ka dos ekonomisku grūdienu reģioniem Mm, piemēram, manā reģionā, Sīcīlijā, Dienvidē Eiropā, eh, varētu eksperimentēt šiem jaun, atjaunīgajiem resursiem, ļoti veiksmīgi to darīt un varbūt pat eh, radīt zinām energo neatkarību. Tāpat laikā jāatzīmē, ka mums ir ļoti augsts piesārņojuma līmenis un ļoti plašā mērā tiek izmantota nafta, tīra enerģija un tās attīstība prasa politisko gribu un mums ir jāpalīdz reģioniem attīstīt šādus atjaunīgos energoresursus ar kohēzijas finansējumu. Šobrīd tikai 1,4% no tā tiek paredzēta atjaunīgiem resursiem. Mums ir jāstrādā pie tā, lai veicinātu atjaunīgo enerģiju arī reģionos, kas sākotnēji eh, izmanto pavisam citus resursus, bet ir plānošanas stadijā. Tā mums būs tīrākas pilsētas, veselīgāka vide un beig beigās labāka Eiropa. Uh, Paldies! Nākamā runātāja Biljana Borzana. Priekšādātāji pateicos. Ārkārtīgi priecājos, ka Horvātija ir to valstu vidū, kas gandrīz jau izpilda komisijas noteiktos mērķus šai ziņā, bet gribētu pieminēt, cik svarīgi informēt patērētājus, cik svarīgi ir viņu loma energoražošanā. Patērētājiem. Patērētājiem ir jāspēj nu, zināt, cik viņš patērē, lai to varētu arī kontrolēt. Vidējā saimniecībā ietaupījumi iespējami līdz pat 30% ar dzesēšanu un kurināšanu saistītās jomās. Ir valstis, kur patērētiem tepat laikā mēnešiem jāgaida, lai nomainītu energo piegādātāju, un tāpat ir vajadzīga labāka piekļuva energo tīkliem. Enerģijas komiteja pieņēma priekšlikumu, ko sagatavoja sociālistu un demokrātu grupa, uh, par to, ka ierīces un iekārtas tiek testētas dabiskos apstākļos, nevis laboratorijās. Tas ir ļoti labi. Un e, līdz ar to šīs pētījumi par programmēšanas defektiem būtu jāņem vērā. Mēs esam daudz strādājuši pie atjaunīgajiem energoresursiem un domāju, ka patērētāju spēcināšana šobrīd ir tas, kas jau vajadzīgs visvairāk. Paldies, saka priekšsēdētājs. un apsveicu jūs arī futbola sakarā. Horvātijas komanda guva uzvaru. Uzvarēja Spānija. Tālāk Šabasogors, kurā arī apsveicu, jo arī Ungāriem veicis visai labi šajā čempionātā. Ah. Uh, mister... Tā vien rādās, ka Čabas Sogora kunga nav zālē. Žēl gan, Nu tad Šons Kelijs tālāk, lūdzu. Last but not least. Eh, Liels paldies, priekšādētāji! Es ar prieku atbalstīšu šo ziņojumu. Tieši tāpat, kā to darīja lielākā daļa deputātu šajā parlamentā. 444 nobalsīja par un tikai 123 pret nu tas labi parāda, ka šī parlamenta deputāti ļoti nopietni izturs pret noteikto mērķu sasniegšanu. Un lūk, mums piedāvāta lieliski iespēja atjaunīgos energoresursus padarīt pieejamus iedzīvotājiem. Kā jau komisijas priekšādātājs teica savu mandātu pašā sākumā, nu mums jābūt vadošajiem līderiem šai jomā, un jādara vēl krietni vairāk arī pētniecības jomā. Manā vēlēšana apgabalā pētniecība tiek veikta attiecībā uz viļņu enerģiju, un ārkārtīgi labi, ka tiek veidotas jaunas tehnoloģijas, un tās pēc tam jāspēj arī izmantot. Paldies! Liels paldies, saka priekšādātājs! Paldies Kelī kungam! Tālāk Pāriem pie balsu skaidrojumiem par Markusa Pīpera ziņojumu, īstenošanas ziņojums par energoefektivitātes direktīvu. Un pirmā savu balsi skaidros Mikele Džufrīda lūdzu. Priekšādētāji pateicos. Balsoju par šo ziņojumu. Darīju to tāpēc, ka šis gads ir bijis ārkārtīgi izšķirīgi svarīgs energoefektivitātes pārdomāšanai, pārskatīšanai, jaunu mērķu noteikšanai saistībā ar klimata konferenci COP27 un vidas aizsardzības joma šobrīd nav pilnībā atbalstīta. Tomēr šķiet, ka Eiropas Savienība nav spējusi izdarīt pašas noteiktos mērķus līdz 2020. gadam samazināt emisijas par 20%. Nu, tas nozīmē, ka kaut kas ir nogājis greizi. Kad runājam par vidi un enerģiju, tad Eiropas problēmas ir tādas, ka tā ir ļoti strikta noteikuma neelastīga noteikuma un birokrātija. Kā rezultātā grūti virzīties uz priekšu ekonomikas krīzes apstākļos. Vides aizsardzības politika un citas politikas jomas ir jāveido efektīvi. Tas nozīmē, ka tām jābūt gan elastīgām, lai eh, varētu ņemt vērā izmaiņas ekonomiskajā ainā un tāpat iestrādāt sevi globālos mērķus. Energoefektivitāte nozīmē krietni vidē draudzīgākas ekonomikas izveidi, un tas nesīs līdz izaugsmu. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk došu vārdu Šonam Kelijam. Lūdzu. Priekšsādātāji, paldies vēlreiz. Uzskatu šo ziņojumu par ārkārtīgi svarīgu. Un jāsaka, tas bija arī visai pretrunīgs bet tomēr referents beigās tiešām ir jāuzslavē. Viņš ir no manas grupas un paveicis lielisku darbu. Viņam pat izdevās panākt kompromisu um, procesa noslēgumā, un tieši tāpēc esam varējuši pieņemt šo ziņojumu. Arī mūsu grupā bija svarīgi balsojumi, un sākotnēji pat bija rekomendācija balsot pret šo ziņojumu. Es tomēr nerīkojos tādu, kā bija grupas rekomendācija, jo es domāju par savu valsti, saviem vēlētēm. Pats biju Parīzē un labi redzēju, cik ārkārtīgi svarīgs ir jautājums par atjaunīgajiem resursiem. Tāpēc domāju, ka būtu svarīgi šo ziņojumu atbalstīt un tieši to arī darīju. Es tomēr ceru, ka mums izdosies tikt pāri šai pretrunīgajai pusē un nonākt pie vienprātības. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Paldies jums, Kelī kungs! Jūs burtiski varētu būt kā paraugs man šai ziņā, jo ļoti strikti ievērojat uzvēlēto uzstāšanās laiku. Liels jums paldies par to! Un pēdējais runātājs, kas skaidros savu balsi un ir sarakstā, un zinām, ka tie pēdējie būs tie pirmākie. Tātad pēdējais runātājs šodien ir grupām nepiesaistītais deputāts Janušs Korvins Mike. Lūdzu. Paldies! Mēs balsojām pret šiem abiem ar enerģijas jomas ziņojumiem, un tāpēc esmu visai sašutis e, par to, kā šādi nezinoši cilvēki, kas neko nejēdz, izsakās un pieņem lēmumus par tik svarīgām jomām. Eiropas Savienībā e, mēs atpaliekam visās šās jomās, tad kā ir iespējams virzīties uz priekšu, ja gāze ASV, piemēram, četreiz lētāka nekā Eiropā, Ķīnā tā trīsreiz lētāka, kāda vispār šeit konkurētspēja iespējama? ne tik vien uzskatu, ka Eiropas Savienība būtu jāsagrauj beidzot, bet es turklāt arī uzskatu, ka tie, kas atbalsta šāda veida klimata pārmaiņu apkarošanas un cīņu pret globālo sasilšanos, iznīcinot er Eiropas enerģijas sektoru, uh, viņiem būtu vispār, viņus būtu jāsauc pie tiesas kārtības un jānotiesā par to, ko viņi ir nodarījuši šai, šim plaukstošajam reģionam. Paldies, saka priekšādātājs. Līdz ar to balsu skaidrojumi ir noslēgušies. Tas bija pēdējais runātājs un pēdējais ziņojums, pēdējais punkts šīs dienas darba kārtībā. Paldies visiem, paldies visiem deputātiem, paldies darbiniekiem, priekšādātājs saka paldies arī tulkiem. Lai jums eh, laba apetīte ēdot pusdienas un protokols eh, šīs sanāksmes eh, rezultātā tiks pievienots.